Es neiebilstu, ja cilvēki man saka, vai es aizvaros, kā to darīja viens no cienījumiem UKIP partijas pārstāvjiem. Bet ja kāds cits kungs sāk man dēvēt par fašistu, nu, tas jau ir solis par tālu. Es nezinu visu šos kungus vārdā, bet 214. vietā sēdošais no viņa es gaidu atvainošanos jo mani un arī mans kolēģis šeit tagad sāk dēvēt par fašistiem. Miss Vagin, Miss Vagin, you have the floor. Eh, mi dispiace per l'offesa che ha ricevuto, potrei dire che abbiamo ricevuto. Es atvainojos par šo aizvainojumu. Arī mūs bieži vien ir dēvējuši par fašistiem. Iepriekš arī ir teikts, ka mūsu uzvedība ir apkaunojoša un šokējoša es vēlos visu darīt saskaņā ar noteikumiem. 191. panktā ir norādīts, ka ir šāds balsojums jārīko nekavējoties, nevis pēc pusstundas pārtraukuma. Bet uh, Mūsu mērķis nebija pārtraukt plenārsēdi, it īpaši, kad mēs runājam par tik svarīgu jautājumu kā situācija Burundi. Mēs esam pārliecināti, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, bet tas, ko mēs vēlējamies norādīt, ir svarīgi izmantot šos uh, mums noteiktos nosacījumus, bet tas būtu jādara pareizi. Paldies, eh, cienījumā deputāte. Vēlos eh, informēt deputātus, ka tā tik tiešām ir noticis, tika izmantots reglaments 101. Vai jūs vēlaties vēl ko teikt? Jā, lūdzu. Atvainojiet priekšētājas kundze, bet eh, nedz mani kolēģi, nedz es nevēlamies ignorēt to, kā arī mūsu nodevēja par fašistiem. Tas ir aizvainojums, ko mēs neesam gatavi pieņemt. Tas ir ārkārtīgi smags apvainojums un pārkāp arī reglamenta 11. punktu. Tas ierobežo izteiksmes brīvību. Nedrīkst šeit mētāties ar tādiem vārdiem, it īpaši pret cilvēkiem, kuru vecvecāki cīnījās partizānu karā vai arī bija fašistu nometņu ieslodzītie. Paldies! Lūdzu, esiet iecietīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Cienējamie deputāti, esiet pacietīgi, ieklausieties viens otrā un ieklausieties arī tajā, ko es vēlos jums teikt, lai pastāstītu par to, kas notika plenāra sēžu zālē. Tātad atsaucoties uz 191. punktu Jūs vēlaties ko teikt? Jā, lūdzu. Sebastian Kungs. Priekšsādājas kundze, man ir konkrēts jautājums. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es domāju, Ajataus kundze ir līdz bērns, un Šulca kungs man man no astoņas mēnešu veco bērnu neļauj ievest zālē. Kāpēc tad ir at atšķirīga attieksme? Mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. A szem... Es ieteiktu turpināt sanāksmi 191. reglamenta punkts saskaņā ar to EFDD grupa ir pieprasījusi pārtraukt sēdi vai vēlties saglabāt šo pieprasījumu. FDD grupa, vai jūs vēlties uzturēt šo pieprasījumu? Ja jā, tad balsosim par to. Deputāti, kas vēlējās pārtraukt plenāru sēdi. Vulfkungs vēlaties ko teikt? Mad Priekšētājs kundze, vai jūs mani dzirdat? Reizēm mans mikrofons nestrādā, nezinu, vai jūs varat mani dzirdēt. Vai vēlaties dzirdēt, kas man ir sakāms vai nē? Kundze, Es zinu, ka jūs varat mani dzirdēt, jūs devāt man jautājumu, es vēlos atbildēt. Saskaņā 191. punktu, jā, jums ir taisnība, mēs izteicām šo lūgumu zālē, ka tā bija tukša. Es ceru, jūs eh, visi esat laicīgi ieradušies saskaņā ar šo. Atvainojiet, vai jūs vēlaties runāt manā vietā? Es varu arī pārtraukt savu uzrunu. Jā, es varu arī ieturēt pauzi, ļaut jums izteikties. Priekšsēdētājs kundze. Mēs pilnīgi skaidri norādījām uz to, kāds ir šis regl reglamenta punkts. Un lai visiem būtu skaidrs, tur ir norādīts saskaņā ar šo nosacījumu punktu, tad diskusiju laikā var pārtraukt plenārsēdi diskusiju laikā, ja ir priekšlikums no priekšēdātāja vai ir pieprasījums no politiskās grupas, un mēs kā politiskā grupa šādu lūgumu paudām. Un šāds lūgums, tad par to tiek balsots nekavējoties. Mēs aicinājām balsot nekavējoties, bet jūs izsludinājāt pārtraukumu uz 30 minūtēm. Tā rezultātā mūsu grupa tagad uz pāris stundām ap, apspriedīsies savā starpā un tad izlems, vai vēlreiz izteikt šādu pieprasījumu. Mēs saprotam, kādi ir juridiskie, e, juridiskās sekas. Dāmas un kungi, mēs varbūt nedaudz vēlāk, ap kādiem deviņiem, varētu vēlreiz atnākt un šādu lūgumu izteikt. Mēs to visu darām saskaņā ar parlamenta reglamentu. Uz doto brīdi mēs atsaucam savu pieprasījumu un turpināsim tā izskatīšanu pulksten deviņos. Köszönöm, Mr. Wolf! Mielőtt... Paldies, Wolf kungs! Lai nebūtu nekādu pārpratumu. Es pārtraucu plenārsēdi, jo bija izcēlies liels haoss. Tādēļ es izmantoju savus pilnvars un pieņēmu tādu lēmumu. Kundze, lūdzu. Es aicinu jūs nerunāt pa telefonu plenārsēdes laikā. Lūdzu, ieklausieties, citādi atkal nezināsiet, par ko es stāstu. Tie, kas vēlas tagad turpināt diskusijas, balso par tie, kas nevēlas balso pret. Sākam balsot. Mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el. Én... Visi jau var kļūdīties, arī es to starp. Lūdzu, esiet iecietīgi. Es pietiekam skaidri nepastāstīju par uh, to, kā balsot. Mēs runājām par sēdes pārtraukšanu, tā kā ir pretēji nekā tā, kā es pirms eh, mirkļa aprakstīju šo situāciju. Es jau domāju, ka tas dažu zālē iepriecinās. Bet, ja mēs kļūdamies, tad pareizais ir, pareizākā rīcība ir to atzīt. Es... A szavazást lezárom.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 Un tagad dodu vārdu Valenciāno kundzei uz trīs minūtēm. Vai jūs vēlēties ko teikt? Jā, lūdzu. Valenciāno kundze, lūdzu tad.